gads. Padomas vārdā Konars kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, komisāra kungs. Mūsu attiecības ar Serbiju pagājušajā gada laikā ir nonākušas pie pirmo sarunu sadaļu atvēršanas. Un tas katrā ziņā rāda, ka mēs ejam uz priekšu. Un progress rāda, ka abas puses ir ieinteresētas šajā un apņēmības šajā jautājumā. Padome ir ņēmusi pozitīvi vērā arī rīcības plānu par likuma varu, un tagad gaidām tā pilnu īstenošanu Gribētu arī uzsvērt, ka 23. un 24. sadaļas tiks apskatītas sākumā, un progresam šajās sadaļās būtu jānotiek straujāk nekā citur. 35. sadaļa normalizāciju starp Prištinu un Kos Belgradu ir ārkārtīgi svarīga. Eiropas Savienības piedalīšanos eksternajā procesā. Šis process nav bijis vienkāršs. Serbijai ir jāturpina šis process īstenojot savu daļu. Padome sekos šim procesam, normalizācijai ar Kosovu, un tam ir jānotiek paralēli progresam, iestājas sarunām. Serbija ir bijusi ļoti pozitīva un konstruktīva arī migrācijas un bēgļu jautājumā, un mums ir svarīgi stiprināt mūsu ciešo sadarbību šajā jautājumā. Turpināsim atbalstīt Serbiju arī tehniski un finansiāli šai ziņā. Padome ar apmierinātību atzīmē arī konstruktīvo sadarbību no Serbijas puses labu kaimiņu attiecību stiprināšanā. Tās loma ir centrāla šajā reģionā. Tā ir arī Eiropas Savienības svarīgs ārpolitikas partneris un gribētu uzsvērt tās lomu. Kopā Mums ir daudz izaicinājumu tuvākajās kaimiņas zemēs, tāpēc mēs aicinam Serbiju pievienoties Eiropas Savienības drošības un ārējai politikai. Dāmas un kungi, kopumā mēs varam teikt, ka mūsu paplašināšanās politika ir bijusi veiksmīga pagājušajā gadā. Mēs no Serbijas gaidām likumdošanas īstenošanu, sevišķi tieslietu reformas jautājumos cīņā pret korupciju, organizēto noziedzību un presas brīvību. Gribam redzēt arī tālāk progresu līgumu jautājumā ar Kosovu parlamentārās vēlēšanas cerams neapturēs šo progresi, cerams, ka tās notiks pēc starptautiskajiem principiem, un mēs esam gatavi atvērt jaunas sarunas sadaļas mūsu prezidentūras laikā. Paldies! Paldies! Vārds Kāpsaram Hānam. Paldies! Ministri! Iksimovičs kungs un arī pārējiem un Kosovas prezidentam. Gribētu apsveikt arī Kelikunga rezolūciju runājot par Serbijas ziņojumu. Tas ir ļoti sabalansēts vērtējums par Serbijas ceļu uz Eiropas Savienību, kas atbilst mūsu 15. gadu ziņojumam. Serbija ir spēruši lielus soļus ceļā uz Eiropas Savienību. Tā patiešām ir daudz ko panākusi strateģiskajos virzienos, domājot par Eiropas Savienības dalību. Arī īstenošanas jomā, struktūrālajās jautājumos ir labs panākums. Tiek uzlabot arī reģionālās un divpusējās attiecības ar partneriem. Serbija arī progress reformējot savu administrāciju un stiprinot likuma varu, pieņemot dažādus rīcības plānus un normalizējot attiecības ar Kosovu. Augustā tika sasniegti ļoti svarīgi līgumi šai ziņā, un tas viss tiek darīts ļoti humānā veidā attiecībā arī runājot par migrantu un bēgļu plūsmām. Ļoti grūtos apstākļos un pilnībā ņemot vērā Eiropas Savienības pamatvērtības, tas viss ir prasījis daudz drosmes un arī divu sadaļu atvēršanu 32. un 35. pagājušā gada decembrī ir labs apliecinājums tam. Serbijai vajadzētu virzīties tālāk šādā pašā garā, nodarbojoties ar reformām, sevišķi runājot par tieslietām, cīņu pret korupciju un organizēto noziedzību, izteiksmes brīvību, valsts pārvaldi, grupu, mazaizdarbēto grupu tālākā aizsardzība un citiem jautājumiem. Ir ļoti svarīga šī konstruktīvā pieeja un progresa normalizējot attiecības ar Kosovu. Tam jānotiek paralēli iestājas procesam, lai attiecības tiktu pilnībā normalizētas, kā tas ir paredzēts mūsu sarunas satvarā. Nākošie soļi likuma vara 23-24 sadaļu atvēršanu, domāju, ka tas varētu notikt jau 2016. gada pirmajā pusē. Tas, protams, būs atkarīgs no Serbijas spējas pildīt savus pienākumus un tāpēc šis rīcības plāns minoritāšu jautājumā, kas tika šodien atklāts Briselē, ir labs solis. Mums strauji jāvirzās uz priekšu, lemjot par nākamajiem soļiem. Mums nevajadzētu radīt papildus prasības, kas nav paredzētas Eiropas Savienības un Serbijas satvarā. Divpusējiem disputiem nevajadzētu kavēt šo procesu. Esam ņēmuši vērā arī to, ka būs nacionālās vēlēšanas, un mēs ceram, ka pirms tām un pēc jaunās valdības izveidošanas Serbija turpinās apņēmīgi reformēt savas attiecības un uzturēt dialogu ar Kosovu. Kosovu Eiropas komisija ir apņēmīga turpināt atbalstīt Kos, uh, Serbijas ceļu uz Eiropas Savienību un domāju, ka arī parlaments domā tāpat. Paldies komisāram! Un tagad galvenie runātāji politisko grupu pārstāvi Makalister kungs. Priekšsēdētājs kundze, pirms Ziemassvētkiem Serbija spēra lielu soli pretim Eiropas Savienībai. Divus gadus pēc iestājas sarunām un tikai dažus mēnešus pēc līguma ar Kosovu tika atvērtas pirmās sarunas sadaļas. Serbijas valdība un Zimovičs kungs, kurš ir šeit pie mums, ir parādījuši apņēmību integrēties Eiropas Savienībā. Gribētu uzsvērt četrus pamatpunktus rezolūcijā. Pirmais ir likuma vara. Eiropas Savienība balstās uz likuma varu. Tas nāk par labu pilsoņiem, uzņēmējiem, institūcijām un ekonomikai Serbijai ir jācīnās pret organizēto noziedzību ļoti apņēmīgi un jāveido neatkarīga tieslietu vara. Demokrātija ir svarīgi parlamentam un konstruktīvai opozīcijai piedalīties šais procesos. Tas ir ārkārtīgi svarīgi demokrātiskai sabiedrībai. Trešais - mēdīju brīvība Mēdīji ir demokrātijas svarīgs elements, un to nevar sasniegt tikai ar likuma palīdzību. Ir jāveido draudzīga vide neatkarīgiem mēdījiem. Un ceturtais - reģionālā sadarbība. Labas attiecības ar kaimiņiem, ar Rietumu Balkānu kaimiņiem ir ārkārtīgi svarīgi ceļā uz Eiropas Savienību. Ir er- Serbijas iesaistība šajos procesos, samierināšanas procesos ir ārkārtīgi svarīgi. Pēdējais vienošanās Briseles dialogu ietvarā ir liels solis, lai normalizētu attiecības starp Kosovu un Serbiju. Abām pusēm tagad pilnībā jāīsteno tas, par ko tika panākt vienošanās. Un visbeidzot, gribu teikt, ka es tiešām ticu 23. un 24. sadaļas jāatver pēc iespējas ātrāk, lai palīdzētu Serbijai virzīties uz Eiropas Savienību. Paldies! Nākošais runātājs Fajona. Kolēģi, progress Pēdējos gados, runājot par finanšu kontroli un arī attiecību normalizēšanu ar Prištinu, rāda, ka viņi ir apņēmīgi panākt progresu, tāpēc arī 23. un 24. sadaļa, kas tiks atvērts pēc iespējas ātrāk, ir ārkārtīgi svarīgi Serbijas pilsoņiem. Esmu no Slovenijas un gribu teikt, ka ir ārkārtīgi svarīgi paturēt šo sarunu ātrumu, jeb inerci. Un cerams, ka vēlēšanas neatstās sliktu iespaidu uz šo progresu. Serbijai ir specifiska pieeja attiecībām ar Eiropas Savienību, un mums ir jāpalīdz viņiem, lai mēs kopīgi sasniegtu kopīgos mērķus. Vadība reģionā, Balkānu reģionā ir Serbijai raksturīga. Es nedomāju, ka Serbijas mērķi ir tikai tai raksturīgi, kā žurnāliste varētu runāt par deklarāciju, kas tika pieņemta runājot par sieviešu žurnālistēm. Tas radīja liels problēmas, un tas man tiešām satrauca. Mēdīšu situācija, acīm redzot, nav labā stāvoklī. Mums ir arī jāveicina jaunu ja, serbu jauniešu, kas lielos apjomos brauc prom no Serbijas, iespēju realizēties savā valstī, jo gal galā viņi ir mūsu nākotne. Paldies! Tanaks kungs! Esmu strādājis Melnkalnas jautājumos un kopā ar referentu par Serbiju esam daudz ko runājuši. Tagad ir beidzies tikai skrīninga process Ziņojums tomēr rāda, ka ir bijis liels progress daudzās jomās un varam būt optimistiski, ka Serbija ies uz priekšu par nosprausto ceļu, lai gan ir dažādas krīzes un bēgļu problēmas un problēmas arī dialogā ar Kosovu. Serbijas un Melnkalnes sarunas un attiecības ir ļoti pozitīvas un es domāju, ka mēs varam izmantot šīs attiecības arī cīņā pret korupciju un pārobežu noziedzību. Arī 23. un 24. sadaļa ir jāatver pēc iespējas ātrāk. Runājam arī par datu aizsardzības dokumentiem. Kopš 2015. gada ir samazināta arī viesabonēšanas apj eh, izmaksas šajā reģionā. Uh, aicināt arī Belgradas valdību mēģināt 31 sadaļā, runājot par sankcijām, vairāk pievienoties Eiropas Savienības nostājai. Serbija ir ārkārtīgi svarīga šajā reģionā, un tās iestāšanās stabilizētu visu reģionu. Paldies! Vaigls. Paldies! Es ar prieku paziņoju, ka Alde grupa atbalsta Serbijas vēlmi virzīties uz Eiropas Savienību, pieņemt Eiropas standartus, un esmu pateicīgs referendam par šo brīnišķīgo ziņojumu, kas izstrādāts kopā ar ēnu referentiem. Katra valsts Rietumbalkāna reģionā, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā, protams, iet pa savu ceļu. Un progress, kādu tās panāk, protams, nāk par labi arī Eiropai kopumā. Skatoties uz progresu Serbijas gadījumā, jāsaka, ka progress ir bijis ievērojams, piemēram, tieslietu jomā. Taču mēs nevaram ignorēt to, ka mēdīju jomā ir pārāk daudz politikas, kas mūs satrauc. Ir jānodrošina tas, ka cīņa par mēdīju brīvību netiek uzskatīta par iespēju, kā nostiprināt esošo varu. Mēdīja ir daļa no demokrātiskā procesa, nevis kāda politiska sistēma, kas ļauj pie varas esošajiem paust savus viedokļus. Serbijai nav citas alternatīvas, kā pieņemt šos demokrātiskos standartus Mēs runā, domājam arī par progresu attiecībās ar Kosovu, par normalizāciju šai ziņā. Serbija jāstiprina dekrumā, demokrātija tai jābūt iekļaujošai un pret par, uh, politiskās varas koncentrāciju. Franzeliks kungs vēlas uzdot zilās kartas jautājumu. Dārgais kolēģis runāja tā kā Serbijas draugs. Es gribētu jums pavaicāt, Jūs zināt, ka Serbijai ir nepieciešams panākt daudz uzlabojums attiecībā uz, uz nacionālo minoritāšu tiesībām un drošību. Kā jums šķiet, vai tas tā ir? Un otrs jautājums. Dažkārt Serbijā pavīd tāda antieiropeiska retorika. Vai jūs nedomājat, ka valdībai vajadzētu kaut ko darīt lietas labā? Un uh, vai nav tā, ka tiek uh, mēģināts manipulēt ar iedzīvotājiem šajā jautājumā? Paldies! Uh, Atbilde. Es norādīju savā runā, ka Serbijai ir uh, ļoti skaidri jārīkojas attiecībā uz uh, tās iespējām mūsu kopējā drošības un ārpolitikā. Es nedomāju, ka Serbijai tas, un tāpat arī integrācijas politiku kontekstā būtu saprātīgi sadarboties ar alternatīvās, koķitēt ar mm, alternatīvu Maskavā. Paldies! Mūsu nākamais runātājs Takis Hadži Georgiju kungs lūdzu. priekšsēdētāji atvainojas, ja uzvārdu nepreiz izrunāja. Kolēģi, Rietumbalkānu valstis ir uh, piedzīvojušas pagātnē ļoti smagu pieredzi, tīpaši 90. gados, kad norisinājās karš un asins izliešana. Šobrīd mēs atrodamies jaunā attīstības posmā, ir pielikt milzīgi pūliņi, lai uzlabotu situāciju ar dialogu un sadarbības, nevis ieroču palīdzību. Eiropas Savienībai vajadzētu atbalstīt šos pūliņus, un šajā konkrētajā gadījumā te vajadzētu palīdzēt veicināt dialogu starp Belgradu un Prištinu, lai rastu politisku risinājumu Kosovas jautājumā. Mēs nedomājam, ka šajā gadījumā Eiropas Savienība var atļauties par zemu novērtēt uh, šos dialogu centienus. Jebkādu risinājumu ir jāpanāk dialogu ceļā starp Prištinu un Serbiju. Kā politiskā grupa mēs atbalstam Serbijas iestājas stratēģiju, bet mēs nepiekrītam Eiropas Savienības viedoklim, kas ir izteikts ziņojumā, jo šis ziņojums iejauc Serbijas ārpolitikā. Tāpat mēs arī nepiekrītam to ekonomikas modeļu uzspiešanu, kas ir uh, negatīvi ietekmējuši citas Eiropas Savienības tautas. Mums ir jāpadziļina mūsu attiecības, ir jāatbalsta šī valsts, centienos atrisināt ļoti sarežģītas problēmas, ir jāizteno reformas attiecībā uz tieslietām, uh, noziegumu novēršanu un tāpat arī bēgļu krīzes jautājumos, kas šai valstī ir jārisina. Paldies, paldies, ka Čorčiju kungam un tagad Šaltis kungam vārds. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Labdien visiem! Pirmkārt, es gribētu pateikties Makalister kungam par lieliski sagatavoto ziņojumu. Es gribētu teikt paldies arī visiem ēnu referentiem par sadarbību. Es domāju, ka šis ziņojums, kas balstās uz 2015. Uh, gadā iznākušo progresu ziņojumu, lieliski atspoguļo ainu, ir uh, panākts liels progress, ir atvērts divas sarunu sadaļas, un es ceru, ka Serbijas valdība turpinās strādāt tādā pašā garā un uzturēt šo sarunu tempu. Es domāju, ka Serbijai ir ļoti būtiski spēlēt svarīgu lomu attiecībās ar Rietumu Balkāniem. Situācija šajā valstī ja tā būs laba, tad tā nāks par labu visām šī reģiona valstīm un veicinās to attīstību. Mēs runājām par likuma varu. Likuma varai ir ietekme uz visiem un uz visu, uz demokrātiju, uz cilvēktiesībām, uz tieslietu sistēmas neatkarību un tāpat arī citām jomām. Protams, šajās jomās vienmēr ir iespējams gūt uzlabojums. Attiecības ar NVO uzlabojas, taču joprojām ir daudz darāmā. Tāpat vēl ir daudz jāpanāk attiecībā uz lēmumu pieņemšanas procesu, mās informācijas līdzekļu kontroli attiecībām ar žurnālistiem. Uh, Žurnālistiem ir jāsņem garantijas, ka viņi drīkstēs brīvi paust savu viedokli, pati šis viedoklis atšķirs no varas iestāžu viedokļa. Serbija ir spēlējusi ļoti svarīgu lomu migrācijas jomā, un es novēlu Serbijai visu to labāko nākotnē. Paldies, Kārverkungs! Paldies, priekšsēdētāji! Šeit ļoti lielas tika atspoguļots tās problēmas, kāds ir Serbijā ceļā uz Eiropas Savienību. Mēs, Briti, balsosim ne tikai par pašreizējām attiecībām ar Eiropas Savienību, bet arī par uh, nākotnes izredzēm, uh, kas uh, ir saistītas ar Eiropas Savienību un tās neokoloniāliskajām ambīcijām. Apvienotā karaliste, Vācija un Zviedrija jau ir piedzīvojušas ko nozīmē palīdzēt Serbijai, uzņemoties lielu daļu no šīs atbildības nāstas priekšsēdētāji. Vai mēs varam atrisināt migrācijas problēmas tādā veidā, masveida cilvēka tranzīts nevar tikt uzskatīts par, par kaut ko citu, kā vienīgi šīs krīzes padziļināšanu. Runājot par brīvu cilvēku pārvietošanos, Kamerona kunga eh, sarunas tikai liecina par to, ka Britiem ir jāpasaka skaidru un gaišu, kas ir Eiropas Savienība un jābalso par labāku nākotni. Un eh, Lielbritānijas nākotne ir atkarīga arī no šī jautājuma. Paldies, un tagad došu vārdu Šafhauzera kungam. Pusotru minūtu lūdzu. Dargie kolēģi! Serbijai droši vien ir izaicinājums eh, pievienoties Eiropas Savienībā. Šobrīd joprojām ir manevrēšanas iespējas, ir, jācīn, ir daudz, kas jāpaveic, ir jācīnās pret organizēto noziedzību. Bet kāpēc šajā te ziņojumā, kas, ka it kā būtu jābūt līdzsvarotam, nekas nav teikts par rīcību pret uh, Serbijas pareisticīgo baznīcu Kosovā? Kāpēc nekas nav teikts par. Uh, par NATO uzbrukumiem Kosovā, par propagandu, lai attaisnotu valsts iznīcināšanu un civiliedzīvotāju iznīcināšanu. Kāpēc nekas nav teikts par um, to, ka cilvēkiem tiek liekts izteikties? Kāpēc nekas nav pateikts par tiem meliem saistībā ar uh, mafijas valsti, ko mēs esam um, izveidojuši Kosovā, likvidējot Serbiju? Un es domāju, ka Eiropas Savienības eh, tālāk paplašanāšanās eh, būtu slikta doma. Es domāju, ka šīs valsts drīzāk varētu kalpot eh, par tādu kā tiltu starp austrumiem un rietumiem. Bet mēs rīkojamies pretēji. Jūsu, jūsu paplašanāšanās politika ir anti-eiropeiska. Paldies! Un tagad. Godātie deputāti, šobrīd mēs runājam par Serbiju. Kapit epididējus kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Serbija ir panākusi ievērojumu progresu centienos kļūt par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalību valsti, un tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā sarežģītos lēmumus, ka šai valstī bija jāpieņem tā skaitā pietuvinot eh, Serbijas politika Eiropas Savienībai, tā skatā politika sadarbībai ar Krieviju, tāpat Vojvodīnas autonomijas jautājums, eh, cīņa ar organizēto noziedzību, jautājums, kas skar kara noziegums un tā tālāk, un tāpat arī atšķirīgo vēstures interpretēšanu. Uh, Protams, šiem procesiem būtu jābūt roku rokā ar eh, attiecību normalizāciju ar Kosovu un Kosovas atzīšanu, bet eh, kā Eiropas Savienība var uzdrošināties eh, Serbijai prasīt būt konsekventai attiecībā uz savām saistībām, bet to pašu nedara attiecībā uz Kosovu, un tādējādi tiek pārkāptas demokrātijas normas. Uh, Mums šajā ziņā ir eh, divkārši morāli. Ir tāds valsts kā Vācija, kurā ir citas intereses ārpolitikā, un tā valsts ir atbildīga par eh, Eiropas Savienības likteni šobrīd. Un tagad esam izsmēluši to runātājs sarakstu, kas izteicās politisko grupu vārdā, tagad atsevišķi runātājs pirms prēdis kungs. Paldies priekšsēdētāji! Es gribētu apsveikt manu kolēģi Makalisteru kungu par sagatavoto ziņojumu, kas parāda progresu, kādu Serbija ir um, panākusi ceļā uz um, integrāciju Eiropas Savienībā. Tas ļauj mums atvērt pirmās sadaļas, tātad 1. decembrī tika atvērts divas pirmās sarunas sadaļas, un es esmu ļoti priecīgs par to, jo tādā veidā ir uzsākts eh, šīs valsts ceļš uz integrāciju Eiropas Savienībā. Mēs runājam arī par Romu minu Serbijā. Makalster kungu ziņojumā ir vesela rindkopa par minoritāšu aizsardzību. Tāpat ir iesniegti grozījumi šajā sakrībā. Ļoti būtiski ir pieminēt šīs eh, minoritātes un minoritāšu tiesības. Šīm tiesībām ir eh, jātiek realizētām, ir šiem cilvēkiem eh, jādod tiesības runāt savā valodā, gūt izglītību. Es domāju, ka Belgradā pastāv, zinām, neskaidrība šajos jautājumos, kas ir jāliktē premjerministram Učičam būtu jāpieņem skaidrs lēmums, vai nu viņš atrodas Krievijas pusē, vai arī viņš pietuvināsies Eiropas Savienības nostājai. Referendums ir, tas, tas bloķē Bosnijas Hercegovinas integrācijas centienus Eiropas Savienībā. Es esmu priecīgs, ka prezidentūra 15. februārī uzņems Bosnijas Hercegovinas iesniegumu. Zilās kartītes jautājums predskungam. Ņemot vērā, ka jūs runāsiet vēlāk, šis te zilās kartītes jautājums netiek pieņemts. Un tagad Flekensteina kungam vārds divas minūtes, lūdzu. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, Makalister kungs, ja jūs spētu izturēt, tad es arī gribētu jūs apsveikt. Uh, no savas puses. Protams, mēs skaidri redzam, ka Serbijā vēl ir ļoti daudz darāmā, bet progress, kas ir panākts, arī ir acīm redzams. Un vēl jāņem vērā, ka mums ir uh, iemesls pateikties Serbijas valdībai un iedzīvotājiem par to eiropeisko gaisotni ko viņi ir parādījuši bēgļu jautājumā. 2015. gada decembrī tika atvērts pirmās sadu, sarunas sadaļas, un runājot par 35. sadaļu, tiek runāts arī par um, attiecību normalizēšanu starp Serbiju un Kosovu. Ir pareizi, ka šī saruna sadaļa tiek atvērta kā viena no pirmajām, jo, lai Serbija varētu un arī Kosova varētu kļūt par veiksmīgām Eiropas Savienības dalību valstīm, ir ļoti būtiski, lai šīs te abas valstis spētu konstruktīvi sadarboties un lai uh, tās varētu arī normāli strādāt Eiropas Savienības institūciju ietvaros. Uh, Es uzskatu, ka tikpat akūti nepieciešams, un te jau arī vairāk kārt to pieminēja, ir 23. Eh, un 24. sadaļas atvēršana. Kopš eh, sarunu uzsākšanas ar Melnkalni tiek argumentēts par to, ka šīs te sadaļas ir jāatver vispirms un jāslēdz kā pašas pēdējās. Reformas tiesiskās varas stiprināšanai visbiežāk nes pozitīvas izmaiņas iedzīvotāju dzīvē, stiprina demokrātiju, ļauj panākt ātrāk progresu arī citās jomās. Taču to visu nevar īstenot uzreiz. Šīs reformas ir parasti to, ka tiesiskuma, tiesisks valsts principi uh, ties, tieslietu sistēmas neatkarība, pamatbrīvība, ievērošana un uh, citi ar to saistīti aspekti tiktu padziļināti, ieviesti, un tāpēc ir nepieciešama tālāk politika, un varbūt uh, ir, tas viss jāveic daudz nopietnāk, kā tas ir darīts līdz šim. Paldies! Un tagad vārds Tomāšiču kungam. Kundzei es atvainojos, lūdzu, viena minūte. Paldies, priekšsādātāji! Pirmās sarunas ar um, Serbiju ir atvērtas, tas ir progress, bet mēs nedrīkstētu sevi apmānīt un ticēt, ka kaut kas ir tā ļoti mainījies. Serbija ir minimāli mainījusi vai uzlabojusi savas attiecības ar uh, Kosovu, joprojām. Um, tiek atzīts ho Horvātu un, uh, Kosovi, un, un Kosovas iedzīvotāju nometnes. Iniciatīvas attiecībā uz armiju un kopēju aizsardzību, ko, ieviesusi, ko ierosinājusi komisija, ir uh, tikai runas. Ir, uh, Kā jūs varat sagaidīt, lai Horvātijas iedzīvotāji ticētu ideja par kopēju aizsardzību nākotnē, ja komisija pagaidām nav varējusi aizsargāt pēdējā lielā Eiropas kara upurus un turpina savu interešu vārdā pievērt acis uz eh, Serbiju. Jūs eh, nedrīkst, nevarat gaidīt, ka divpusēji jautājumi šajās debatēs netiks skārti, jo tas ir vienīgais veids, kā šie jautājumi un šīs problēmas var tikt atrisināts. Tomašič kundze, vai jūs atbildēsiet uz zilās karts jautājumu no Sanīkunga? Jā, lūdzu. Sanīkungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Tomašičs kundze. Protams, jums ir tiesības kritizēt Serbiju. Es neesmu vienmēr apmierināts ar reformām asociētajās valstīs, bet paplašināšanās process eh, tika apturēts pirms pieciem gadiem. Vai jūs nedomājat, ka tas ir, eh, tā ir daļa no uh, no, no iemesliem, kāpēc šis te iestājas process ir aizkavējies. Sanīkungs, Horvātija neuzbruk Serbijai, tas bija otrādi. Ja jūs uzbrukat kādai valstī, tad jums ir jāsaprot, ka jūs esat agresors un jums ir jādara tas, kas jums ir jādara, lai šo situāciju labot. Serbija gribētu izlikties, ka nekas nav noticis. Ko, ko darīsiet ar bēgļiem, ko darīsiet ar simtiem uh, izvaroto sieviešu, kas uh, kuru, kur šie te nodrīt, noziedznieki joprojām nav, nav uh, sodīti. Es gribētu teikt, ka Horvātijai ir tiesības uh, panākt taisnību. Paldies, un tagad Jakovčiča vārdam vienu minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Serbijas pilsoņi ļoti ilgi gaida, kad tiks sāktas sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā. Es domāju, ka tas ir iemesls, kādēļ uh, Labi ir tas, ka iestāšanās sarunas tagad ir sākušās. Hāna kungs, es domāju, ka ļoti labi, ka Eiropas, eh, in, Eiropas Savienības integrācijas process eh, Serbijai ir sācies. Es domāju, ka progress ir jāatzīst. Es domāju, ka Serbijas loma migrācijas krīzē tomēr būtu jāuzteic, un es domāju, ka Serbijai vajadzētu palīdzēt tās centienos, jo mēs zinām, ka migrācijas krīze vēl nebūtu nav beigusies. Uh, Protams, ļoti svarīgi ir tas, lai Serbija atzītu mazākumtautību tiesības ne tikai horvātu, bet arī rumāņu un uh, citu mazākumtautību tiesības. Tāpat Vojvodienas autonomijas jautājums ir jārisina. Tādas problēmas kā tieslietu sistēmas neatkarība, mediju brīvība arī ir ļoti būtisks un mums ir jāuzsver, tas jau tas viss ietekmēs Serbijas tālāk demokratizācijas procesu. Paldies! Kārvel kungs vēls pieteikt zilās kartas jautājumu, bet jūs jau esat izteicies. Ir vairāki deputāti, kuri vēlas pieteikties runāt brīvā mikrofona procedūrā, bet jums es diemžēl nevaru dot vārdu. Mēs arī čkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Es domāju, ka mēs šajā parlamentā varam atbalstīt uh, daudz iemeslu dēļ Serbijas uh, iestāšanās procesu. Es domāju, ka Serbija jau ir panākusi ievērojamu progresu šajā ceļā, un es arī gribētu apsveikt referentu par ļoti spēcīgu un uh, labu ziņojumu. Es balsošu par to. Bet kā Serbijas draugs, es gribētu runāt par vienu jautājumu, kuru jau pieminēja mans draugs Čārls Stanoks. Proti, ka agri vai vēl 31. un 30. sadaļa tiks atvērts. Es saprotu, ka, ka ka tas būs problemātisks jautājums, tādēļ, ka Kī pieprasa, lai šīs te iestāšanās valsts dod savu pienesumu kopējā drošības un ārpolitikā, un varētu būt arī tāda fāze, kad kāds eh, cenšas eh, mazināt ar kopējās ārējās un drošības politikas nozīmi, bet es domāju, ka tie ir tie paši politiskie spēki, kas ir pret Eiropas Savienības paplašināšanos. Paldies! Nākamais runātājs. Feranda kungs, viena minūte un puse lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, es tikko kā biju devies misijā uz Serbiju, Horvātiju un Kosovu un varu atzīt, ka Serbija ir liela nācija, kas vienkārši tā nepakļausies. Serbijas vadība mīl Eiropu, taču nemīl Eiropas Savienību Šī vadība vēlas Eiropu, taču nevēlas radikālā musu islāmismu Eiropu. Serbijas uh, vadība vēlas tādu Eiropu, kas ciena tautas un identitāti un cīnās pret separātismu Vojvodinā. Šī separātiskā mm, vadība vēlas mieru, taču ne NATO vadībā, vēlas integrāciju, taču nevēlas kļūt par jaunu Kosovu. Mums, Eiropas Savienībā, mūsu draudzīgajai Serbijas tautai ir jāpalīdz kļūt par patiesu Eiropas tautu. Paldies! Jūs pat ietaupījāt 30 sekundes runas laika. Nākamais runātājs Edvard Kukankungs. Paldies! priekšsēdētāja komisāra kungs, ministra kungs, vēlos apsveikt Deividu Makalisteru par šo ziņojumu, kas ir gan līdzsvarots, gan objektīvs. Tāpat arī vēlos sveikt komisāru Hānu kungu, vadot Serbiju pievienošanās sarunās un vēlos iedrošināt Nīderlandes prezidentūru ļoti aktīvi turpināt šo darbu. Serbija pirmās sarunas sadaļas atvēra pagājušajā gadā, un gaidas pret šo valsti ir tikai pieaugušas. Tas ir arī būtisks vēstījums visam Rietumu Balkānu reģionam. Integrācijas process turpinās. Serbija ir panākusi labus panākumus, progresu daudzās jomās, tas ir jānovērtē, taču vienlaiks ir skaidrs, ka Serbijai ir jāspēcina savas demokrātiskās institūcijas, tiesiskums, um, neatkarība, kā arī sadarbība reģionālajā, reģionālajās attiecībās, to starp dialogs ar Kosovu. Par spīti dramatiskai situācijai visā reģionā, Serbija diskutējot par eh, pievienošanos, ir jānodrošina brīvi mēdīji bez ietekmes. Nevar apšaubīt to, ka Serbija ir būtisks partners šajā reģionā, uz kur mums vajadzētu paļauties. Un migrācijas krīze ir pierādījusi to, ka Serbija atrodas uz vienas līnijas ar Eiropu daudzās jomās, un es domāju, ka to var integrēt arī citās politikas jomās nākotnē. Paldies, priekšēdētāji! Paldies. Nākamais runātājs Covid kungs, mi, pusotra minūte. Paldies priekšādāju vēlos pievienoties citiem, kas apsveic, ka Eiropas vienošanās sarunas tiek atvērtas uh, Serbijai, to starp arī 35. sadaļa, kur runa par nor attiecību normalizēšanu ar Kosovu. Tāpat arī apsveic, ka tiek aptvērts sadaļas saistībā ar cilvēktiesībām un tā tālāk. Serbija un citas Balkāna valstis iet šo pareizo ceļu, lai cīnīties pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Šis būs kā tests demokrātiskajām vērtībām šajās valstīs. Cilvēktiesības un preses brīvības Serbijā tiek apdraudētas. 2015. gadā bija apmēram 30 uzbrukumi žurnālistiem, Un šeit pastāv arī taču neatkarīgi žurnālisti vajā, vajāšana. Mēs nedrīkstam izvairīties pieminēt ļoti svarīgu jautājumu, proti kopīgās militārās aktivitātes starp Serbiju un Krieviju. Aicinu visiem ievērot solidaritāti, runājot par drošības jautājumiem. Un es priecājos, ka Eiropas Savienība ir izrādījusi solidaritāti attiecībā pret Serbiju saistībā ar bēgļu krīzi. Mēs vēlamies, lai Serbija būtu daļa no Eiropas Savienības integrācija un lai būtu arī risina, daļa no Eiropas Savienības risinājuma. Paldies! Nākamā runātāja Monika Makovēja uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos, lai Serbija pievienotos Eiropas Savienībā visas tautas vārdā, nevis politiķu vārdā. Šeit vēlos pieminēt trīs kritiskas lietas Serbijā. Žurnālisti tiek apdraudēti no politiķu puses, pat vardarbīgi. Un skaidrs ir tas, ka bez preses brīvības nevar pastāvēt demokrātija. Runāt par tiesiskumu, es priecājos, ka Serbija ir piedāvājusi darbības plānu šajā jomā, taču pats svarīgākais ir, kā tas tiks īstenots. Ja netiks eh, nosodīti oligārhi un krāpnieciski uzņēmēji, tad tam nav nekādas ticības, viss paliek tikai uzrakstīts uz papīra. Taču, lai panāktu panākums Serbijai, ir jāveic korekcijas ārpolitikā saistībā ar Krieviju un jāorientēs uz rietumiem. Liels paldies! Nākamais runātājs Delīkungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Dēvids Makalisters atkārtoti viņam izdevies uh, parādīt svarīgākos jautājumus, kādi pastāv saistībā ar Serbijas pievienošanās sarunām Eiropas Savienībā. Pirmās sadaļas ir tikušas atvērtas. Ir būtiski, lai Serbija cieši sadarbotos ar Eiropu bēgļu krīzē. Eiropa visu laiku nav bijuši skaidra attiecībā uz Serbiju par to, ko mēs sagaidām no tās Un Serbijai vēl daudz darba darāms, piemēram, demokrātijas, cilvēktiesību, minoritāšu tiesību jomā. Nākamās prezidentūras uh, ļoti uzmanīgi sekos līdz progresam šajās jomās, lai varētu arī dot zaļo gaismu, atvērt 23. un 24. sarunu sādaļu. Ir dažādi ļoti Uh, ļoti simpātiski darbības plāni un programmas tikuši piedāvāt, taču mēs zinām, ka par to veiksmīgu liecinās rezultātu un īstenošanu. Ir jānodrošina pilnīgas tiesības etniskajai ungāru minoritātei, ir jāiedrošina Serbijas valdība turpināt šo ceļu uz Eiropas Savienību. Paldies! Nākamais runātājs Tanga kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšādātāji, ļoti jauki šeit stāvēt un redzēt Serbijas apņemšanos integrēties Eiropā, un komisija secina, ka Serbija ir labs, la, lab pieredze integrējoties, un mēs saskatām arī augļus proti sarunas tikušas atvērtas decembrī, tā ir laba zīme. Serbija ir spērusi soļus uz priekšu, lai normalizētu attiecības ar Kosovu, un ir ļoti jauki to visu redzēt. Taču vienlaikus sarunu atsaukšana sadaļu atvēršana nav tas pats, kas to aiz noslēgšana un sarunu nobeigšana. Vēl daudz, kas ir jāpadara un vēlos par to runāt. Pagājušajā septembrī piedalījos geju parādē Belgradā, tur bija policijas kordons, un, manuprāt, tas nebija paredzēts, lai aizsardzētu dalībniekus, bet gan Belgradas iedzīvotājus no LGBT, un tas parāda tikai to, ka šī ļaužu grupa ir apdraudēta Serbijā. Otrā lieta, ko vēlos pieminēt, ir preses brīvība, kas ir būtiska jebkurā demokrātijā. Tā vēl šī situācija vēl joprojām ir neskaidra. Es izlasīju Human Rights Watch ziņojumu, kur ir daudz eh, gadījumu par žurnālistu apdraudējumiem Serbijā. Tātad vēl daudz darba ir darāms. Vēlos pateikties Davidam Kalister kungam par ļoti labi līdzsvaroto ziņojumu. Vēlos uzsvērt to, ka gaidu 30, 23. 24. sadaļas atvēršanu kā labas uh, gribas zīmi un arī nepieciešamību. Paldies! Uh, Nākamais runātājs Plenkovičs kungs, pusotra minūte. Paldies. Komisāra kungs, Hāna kungs, Maksimovičs kundze. Vēlos pateikties Makalister kungām par kārtējo ļoti labo ziņojumu. Serbijas progresa ziņojumu šajā ziņojumā ir iekļauts daudz konstruktīvas piezīmes, kā arī mūsu piedāvātie grozījumi. Es apsveicu, ka tiek atvērta sadaļa par finanšu pārskatīšanu un normalizāciju attiecībām ar Kosovu. Serbija tagad ir jāķers klāt pie tiesiskuma jomas, pie cilvēktiesību jomas, pie minoritāšu tiesību aizsardzības jomas, kā arī drošības sadaļām. Ļoti būtiski tas, ka tiek uzsvērts preses brīvības nodrošināšana kā viena no pa pamatprincipiem, lai pievienotos Eiropas Savienībai. Tāpat arī ir jāvēro minoritāšu tiesības saskaņā ar pasaulē pastāvošiem standartiem. Mums ir nepieciešama daudz lielāka minoritāšu pārstāvniecība valsts iestādē, ir jānodrošina minoritāšu valodu izmantošana plašsaziņas līdzakļos un izglītībā, tad tas ir uh, satraucoši, ka mēdīji šajās valodās ir tikuši slēgti. Vēl viens jautājums ir bez vēsts pazudušas personas 90. gados un tāpat arī kara noziegumi, saistībā ar starptautiskos kara noziegumu tribunālu bijušie Dienvidslāvinai izskatīšana. Un es ceru, ka šeit mēs gūsim panākumus. Paldies, paldies. Nākamais runātājs Pāvelkungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlos mm, Davidam Kalisteram pateikties par šo sagatavoto progresu ziņojumu par Serbiju. Kā Rumānijas deputāts un Serbijas draugu grupas eh, dalībnieks es priecājos par 23. un sadaļas atvēršanu, kā arī 35. sadaļas atvēršanu, jo tas parāda, ka Serbija tiešām cenšas integrēties Eiropā, un ar to vēlos apsveikt arī Serbiju. Šeit runa ir par konstruktīvu nostāju bēgļu krīzē. Serbija Šis jautājums skar ļoti lielā apmērā, taču Serbijai ir daudz vairāk jādara vēl minoritāšu aizsardzības jomā, diskriminācijas likvidēšanas jomā, piekļuvas izglītībai un mēdījiem jomā, kā arī, lai varētu nodrošināt piekļuvi dievkalpojumiem minoritāšu valodās. Šeit ir nepieciešama liela politiskā grība, jo runa ir par reformām un upuriem. Mums ir jāparāda atbalsts Eiropai, mums ir jāatbalsta proeiropeiskā Serbijas tauta un ceru, ka tas novedīs pie pozitīviem risinājumiem un šo valstu ievadīs Eiropā. Paldies, nākamais runātājs Peterlis kungs. Komisāra kungs, dargie kolēģi, es apsveicu Serbijas panākto progresu. Tas tiek atspoguļots Makauster kunga ziņojumā Un sarunu sadaļu atvēršana ir ļoti liels panākums. Tas liecina par to, ka Serbija ir ievērojusi savas apņemšanās. Es ceru, ka arī pēc vēlēšanām Serbija pieturēsies pie šādas rīcības, kas attiecas uz reformām un Eiropu. Šeit runa ir arī par labām attiecībām ar Kosovu nevēlos konkurēt ar tiem, kas kritizē Serbiju, taču vēlos teikt to, ka 23. sadaļas atvēršana ir jāsako pēc iespējas ātrāk. Nākamais runātājs Pikulkungs, lūdzu, viena minūte. Vēlos apsveikt Makalister kungu par šo lielisko progresa ziņojumu par Serbiju. Daži no panākumiem ir uzlabojums tiesiskuma jomā. Šeit jāpiemin arī Serbijas dalība mieru uzturēšanas eh, misijās, un cerams, ka šis progress turpināsies. Taču vēl joprojām ir ļoti daudz darba, kas jāpadara. Preses brīvība, cīņa pret korupciju, progress tiesiskuma jomā, opozīcijas uh, cienīšanu, cilvēktiesības, minoritāšu tiesības. Visas šīs jomas ir jāuzlabo Serbijā. Sarunu atvēršana ar Serbiju ir labs sākums procesam, kas eh, radikāli reformēs ļoti daudz jomas šajā valstī. Serbijai ir jāuzlabo attiecības ar saviem kaimiņiem un jāuzlabo esošās attiecības kā arī jau sen zināmas problēmas saistībā ar robežu un kara noziegumiem. Paldies! Nākamais runātājs Tokeškungs, viena minūte. Csak üdvözölni lehet, hogy egy nehéz év után tavaly decemberben. Paldies! Es priecājos, ka pēc ļoti gara un smaga gada pagājušajā decembrī tika atvērtas iestāšanās sarunas ar Serbiju, taču, lai panāktu reāls panākums, ir būtiski, lai 2016. gadā tiktu atvērtas sadaļas 23 un 24. Lai to panāktu, Serbijai ir jāparāda reāli rezultāti saistībā ar minoritāšu tiesībām un cilvēktiesību tiesībām, kā arī demokrātijas un tiesiskumu jomām. šeit novērojams tāds musturs, ka lielākā daļa grozījumu Kalistra kunga ziņojumā ir saistīts ar minoritāšu tiesībām. Pagātnē e, Eiropa bija pārāk, nebija tik stingra, kā nepieciešams ar citām sarunvedēju valstīm, un šoreiz mums ir jāmaina situācija. Vēlos runāt par um, rumāņu minoritāti Serbijā Un man ir ļoti lielas gaidas attiecībā uz Serbiju saistībā ar minoritāšu tiesībām. Tas ir viens no priekšnosacījumiem, lai Eiropas Savienībā Serbija varētu pievienoties. Paldies Tokešu kungam. Ludvigsān kungs, viena minūte. Paldies. Mēs daudz iegūsim, ja Serbija būs labi funkcionējuša valsts un kļūs par jaunu Eiropas Savienības dalībvalstu, tādēļ būtiski visiem runāt vienā balsī un sniegt vienotu vēstījumu, lai Serbija, Serbijai būtu stabils partners, ar kuru vest sārunas un turpināt tās. Tādēļ es arī atbalstu Eiropas parlamenta rezolūciju, kas paredz atbalstīt šo ambiciozo reformu programmu. Tāpat ir būtiski atbalstīt Serbiju, cīnoties par tiesiskumu principu ievērošanu, demokrātijas, presas brīvības, eh, cilvēktiesību ievērošanu. Šie kritēriji vēl ir jāizpilda, taču tie ir arī būtiski, lai Serbija integrētos Eiropas Savienībā. Tādēļ Eiropas Savienībā ir jānodrošina arī attiecīgais atbalsts, lai varētu Serbija ievērot šīs prasības. Mēs tikai iegūsim, ja Serbija mums tuvināsies, taču vienlaiks mēs arī varam daudz zaudēt, ja Serbija izvēlēsies citu ceļu. Paldies! Nākamais runātājs Kovačev kungs, viena minūte. Paldies! Serbijas integrāšana Eiropas Savienībā nodrošinās mieru un izaugsmi tikai Serbijai, bet visam reģionam. Tādēļ Serbijai ir jātiek galā ar sašķeltību, kas pastāv šajā reģionā. Ir vairākas etniskās grupas, kas dzīvo Serbijā, Ungāri, Bulgāri un tā tālāk. Šīs šīm minoritātēm ir jānodrošina miermīlīga kopā pastāvēšana un dzīve. Eiropas Savienības lietu ministra klātbūtnē no Serbijas puses vēlos aicināt uh, izmantot Carirovgradas nosaukumu nevis Tramitogradu, jo tas ir uh, komunista diktatora vārds, kas vēl joprojām tiek izmantots. Tāpat ir jānodrošina minoritāšu tiesības mācīties savās valodās, un es ceru, ka pēc sarunu noslēgšanās Serbijai būs iespēja pievienoties Eiropas Savienībai. Vai jūs pieņemat zilās kartītes eh, jautājumu no Džambatskī kunga? Jā, lūdzu. Dargais Kovac Kovačeva kungs, es jums piekrītu attiecībā uz Caribrodas eh, nosaukumu, vēlos uzdot jums jautājumu. Pirmajā vietā Serbijai būtu jānodrošina bulgāru un minoritāšu tiesību ievērošana un ir jāpārtrauc iejaukties viņu ikdienas dzīvē. Tāpat ir jānodrošina bulgāru sabiedrības tiesības Serbijā. Manuprāt, tas ir viens no priekšnosacījumiem, lai Serbija varētu pievienoties. Jā, Čambastskī kungs, eh, Serbijai iespējams ir viens no labākajiem likumiem attiecībā uz nacionālām minoritātēm, taču šeit pastāv zināmas grūtības, lai īstenot šos nosacījumus un normas. Dažās jomās izskatās, ka Serbija atgriežas pie pagātnē esošām praksēm un pastāv zīmes, ka krimināla vajāšanas un policijas jomā pastāv dažādas problēmas saistībā ar dažādām nacionālajām minoritātēm, kā piemēram bulgāru minoritāti Caribrodā. Paldies! Paldies! lai arī zilā kartiņa bija paredzēta, lai uzdotu jautājumu, nevis vienkārši paust savu nostāju. Nu, labi. Nākamais runātājs Pausta kundze, vienu minūtu lūdzu. E Paldies, eh, priekšādātājs sarunās starp Eiropas Savienību un Serbiju. Eh, viens no svarīgākajiem jautājumiem ir tas, kādi būs rezultāti šīm sadaļu noslēgšanām. Šeit vēlos runāt arī par minoritāšu aizsardzību un arī par LGBT aizsardzību. E, civilā sabiedrība Serbijā šajā laukā dara daudz un mums ir jāparāda atbalsts. Tas attiecas arī uz demokrātijas pamatprincipiem. Jurija un Afet eh, komitejas pagājušā gada septembrī apciemoja Serbiju. Es šeit uzdevu dažādas jautājumas, piemēram, pieaugušā vardarbarība no vīriešu puses eh, sievietēm. Vučiš kungs teica, ka ir jāuzlabo likumdošana, lai aizsargātu sievietes, kas saskars ar vārdarbību, lai panāktu Eiropas Sanības standārtu. Mums ir jāsako līdz šim procesam un jāaplūko tas kā ļoti būtisks drošības jautājums runāt par Romu situācija, situācija ir ļoti nervoza un ir būtiski, ka mēs pieminam arī šo jomu, un mums ir jāpanāk panākumi. Ir zilās kartiņas jautājums no deputāta, vai jūs atbildēsiet? Buano de, kungs vēlas. Neatbildēsiet. Nē, diemžēl nē. Nākamais runātājs ir Pohes kungs. Viena minūte. Paldies, darbie kolēģi. Kolēģis attiecības starp Serbiju un Kosovu ir ļoti nozīmīgas. Tas ir eh, nozīmīgs jautājums iestājas sarunās un, manuprāt, ļoti veiksmīgi tika sākt sarunas ar 35. sadaļu. Pagājušajā nedēļā notika garas eh, saguras, sarunas starp Mogarīnī kundzi un Kosovas un Serbijas eh, pārstāvjiem, bet mēs neko daudz neesam uzzinājuši par šīm sarunām. Runa gāja par uh, pašvaldībām Kosovā tika runāts par to, ka ir dažādi nolēmumi Kosovā, kas nav populāri. Un tagad jautājums, vai to ieviešana ir atbloķēta un kāda ir Eiropas Savienības loma? Paldies! Vai nu, jūs atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu no Bonanno kunga puses? Nē, diemžēl, nē. Tagad Visi ir runājuši, tagad būs brīvais mikrofons. Petieras kundze. Paldies priekšēdētāji. Serbijas. Uh, Serbija ir nozīmīga miera un labklājības nodrošināšanai Eiropā, bet neesmu apmierināta ar Serbiju, kas uh, ar progresu Serbijā tieši nacionālo mazākumu aizsardzības jomā un tiek ierobežotas horvātu valodas lietojums, un tas attiecas arī uz citām minoritātēm. Horvāti tiek atturēti no dalības politiskajā dzīvē, tas neatbilst Eiropas principiem. Serbiem ir jāmaina likumi un Nu, es aicinu Serbijas iestādes pārdomāt e, Dražana Mihailoviča rehabil, režīmu rehabilitāciju. Es uzskatu, ka jānovērš radikālisms, un ja Serbija to paveiks, tā pierādīs, ka ir gatava atbilst Eiropas Savienības likumiem. Paldies! Marijas kungs. Paldies, priekšēdētāji! Eiropas Savienība, sevišķi Vācija un Austrija, ir viņiem jāuzņemas ļoti liela atbildība par Dienvidslāvijas sadrumstalošanos. Viņi atbalstīja arī eh, bombardēšanu, tika uh, bombardētas teritorijas, kurās dzīvoja sērbi, un ļoti daudz, kas ir gājis zudumā. Reģionam ir lielas ekonomiskas grūtības pašlaik, un Eiropas Savienība liekulīgi pieprasa pielāgošanos Eiropas status quo, un de facto tiek akceptēt arī rīcību, ko īsteno Belgradas iestādes. Mēs domājam, ka ortodoksā Serbija ir Eiropas daļa, un mums ir jāatbalsta Eiropas ceļš. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies! Es gribētu arī paust savu atbalstu visiem tiem, kas runāja par Krievijas ceļu Serbijai. Tas uh, uzlabotu situāciju Serbijā, kaut gan situācija sarežģīja tas, ka tiek privatizēti plašsaziņas līdzekļi. Pastāv draudi, ka plašsaziņas līdzekļu brīvība var tikt ierobežota. plašsaziņas līdzekļi arī tikuši slēgti. Ne visiem nacionālajām minoritātēm ir iespēja uh, izplatīt informāciju savā valodā. Un Lunačekas kundze lūdzu. Paldies, komisārs Komisāra kungs, godātie kolēģi, esmu ļoti priecīga par sadarbību ar Makalistera kungu un priecājos par progresu, kas ir panākts cita starpā sadarbībā eh, attiecību uzlabošanā ar Kosovu un korupcijas pārvarēšanā. Ir atklātas vairākas pārunu nodaļas un arī Kosova ir ceļā uz Eiropas Savienību. Ir jautājumi, kas mani ļoti nodarbina. Viens no tiem ir tas, ka dialogā starp Serbiju un Kosovu ir jāpiemēro labu kaimiņu attiecību princips, un tas nozīmē, ka Serbijai vajadzētu atbalstīt Kosovas vēlmi pievienoties ANO vai FIFA vai citām, nevis bloķēt šīs ieceres. Un vēl gribētu aicināt atbildīgās iestādes nevajāt kritiskos žurnālistus, jo tas nav saskaņā ar demokrātiju. Paldies, kas taldokungs. Paldies, priekšsēdājs Konze. Kolēģis Makalisters ir runājis par ļoti daudziem nozīmīgiem jautājumiem, arī par tādiem jautājumiem, kas ir jāuzdod, piemēram, tieslietu sistēmu. Šeit ir nepieciešama uzlabojuma. Tāpat arī plaši izplatīta korupcija. Tāpat arī uh, dažādu grupu diskrimināciju, piemēram, LGBT personu diskrimināciju. Un tāpat arī ne visi var piedalīties politiskajos procesos un integrācijā, nemaz nerunājot par retoriku, kas bieži vien ir ļoti militāras ievirzes. Liela problēma ir arī, ja tā teikt, uh, saiknes ar Krieviju. Nezinu, vai tas ir jāredz kā problēma. Varbūt, ka to var redzēt kā instrumentu, ja mums ir atklāts un mm, spēcīgs dialogs, lai diskutētu par ļoti nozīmīgiem jautājumiem, jo mums arī ir ļoti di mm, tāda divpusīga un mainīga politika no vienas puses, tiek teikt skarbi vārdi, no otras puses vest sarunas par Nord Stream. Tātad mums ir nepieciešama skaidra līnija un arī aktīva darbība. Paldies! <coughs> a szerbiában. balco kungs nākamais. Paldies. Runājot par uh, šo ziņojumu par Serbiju, domāju, ka mēs nedrīkstam aizmirst arī nacionālo minoritāšu lomu. Konstitucionālā tiesa ir pieprasījusi, lai līdz 14. gada beigām tiktu izmainīta konstitūcija un tajā stiprināts minoritāšu tiesības, un tomēr šā likuma pieņemšana neko daudz nav devusi. Un uh, nacionālās padomes ir zaudējušas daudz no sava, savas ietekmes. Minoritāšu tiesības tiek mīdītas gājā, kājām. Uh, un minoritāšu valodas netiek mācīts tādā apmērā, kā Serbija to solīja. Šajā ziņojumā mēs griežamies pie Serbijas valdības, lai tā īstenot starptautiskās konvencijas un apņemšanās, bet prasīt ar to vien nepietiek. Es domāju, ka mums eh, ar Serbiju ir jārunā daudz striktākā valodā, un tas arī būtu mans sakāmais. Paldies, nākamā Soča skundze. Eh, Paldies. Vispirms eh, es vēlētos eh, uzteikt Makalisteru kungu ar viņa lielisko ziņojumu, jo šajā ziņojumā ir pilnīgi visas tās tēmas atspoguļotas, par kurām diskutējām pēdējo divu gadu laikā. Pie tam arī mums, Horvātijas deputātiem, daudz jautājumu bija ļoti sasāpējušies un delikāti, un tas viss šajā ziņojumā ir. Paldies Makalister kungam! Uh, Tagad par Serbiju. Serbijai vēl ir daudz darāmā. Tas attiecās ne tikai uz iekšpolitiku, bet arī uz ārpolitiku, un varbūt, ka Serbija savu ārpolitiku varētu drusku pietuvināt Eiropas Savienības ārpolitiskajām prioritātēm, piemēram, attiecības ar Krieviju. Un Republika Serbska referenduma eh, organizēšana ir neleģitīma, Un visbeidzot, Vojavodinas autonomijas jautājums arī neatrisināts, kultūrālās un valodu daudzveidības jautājumi neatrisināti, un pazudušo personu meklēšana arī nenotiek. Bet esam pārliecināti, ka mums izdosies divpusēji atrisināt šos jautājumus. Nākamais ir runātājs Šugorkungs. Kas tā? Paldies, prieksēdētājs kundze. Kolēģi, es domāju, ka iemesli Kāpēc Serbija šobrīd ātrāk dodas pretim integrācijai Eiropā? Šo iemeslu ir vairāki. Un tomēr, kā jau šeit kolēģi teica, minoritāšu jautājumi Serbijā ir pilnīgi neatresināti. Bet eh, kā risināt šos jautājumus, piemēram, kas notiek Vojvodinas reģionā un arī minoritāšu padomi tiesību stiprināšana, tas viss ir svarīgi. Etnisko minoritāšu tiesības ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, un tas ir jārisina steidzami, jo, kā rāda Eiropas Savienības pieredze, kā tas bija Slovākijas un Rumānijas gadījumā, pēc valsts iestājas Eiropas Savienībā jau kaut ko no valsts paģērēt ir daudz grūtāk. Piemēram, Rumānijai piektajā gadā tika piekras, pieprasīts pieņemt eh, etnisko minoritāšu likumu. Šis likums tika pieņemts, bet eh, nekas nenotiek. Īstenot dzīvē tas netiek. Priekšsēdētāji, paldies! Un eh, pēdējais runātājs Lokavičs kungs. Paldies! Arī es vēlētos pateikties Makalister kungam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu tiešām. Serbija ir guvusi būtiskus panākumus, un tā pagājušā gada decembrī ir uzsākus 33. un 35. sadaļas izskatīšanu. Pie tam Serbija ir būtisks stabilizētājs krīzes situācijām. Neatrisināts jautājums ir ar bēgļiem. Bēgļu plūsma dodas e, cauri Serbijai, un šeit būtu nepieciešams nodrošināt labākus risinājumus. Tas pats attiecās arī uz jauniešu bezdarba situāciju. Serbija ir paveikusi daudz ekonomiskajās reformās, tā saņēma pirms iestājas palīdzību no Eiropas Savienības. Tas viss ir lieliski. Uh, 24. un 25. sadaļas, kas attiecas uz eh, tiesiskām reformām. Pagātnē ir eh, šajās jomās bijušas nepilnības, un tomēr viennozīmīgi Serbijas sabiedrība demokratizējās, un tas ir apsveicami. Paldies, saka prieksēdētāji. Tagad eh, esam pabeiguši izskatīt procedūrā, brīvā mikrofona procedūrā, nākamajam dod vārdu Hāna kungam. Paldies, prieksēdētājs kundze, dāmas un kungi. Ļoti interesantas debatas. Tās arī skaidri parādīja to, cik mums visiem svarīgs ir paplašināšanās process. Un pilnībā piekrīt, ka Serbija ir stabilizējošs faktors šajā reģionā un piekrīt arī tam, ka, lai sakārtotu divpusējās attiecības, ir nepieciešama abu iesaistīto pušu grība tikt galā ar pagātnes rēgiem. Vienlaicīgi divpusēju jautājumu nerisināšana un neatrisinātie divpusējie jautājumi nedrīkst stāties ceļā Serbijas centieniem uz Eiropu jo kopīgas militāras mācības ar Krieviju, ko šobrīd īsteno Serbija, tas jau nav pareizais solis. Un um, daļēja kara noziegumu iztiesāšana, protams, ir pareizais solis demokratizācijas virzienā, un tomēr tas nav pilnīgs. Par 23. sadaļu Serbija ir apsolījusi īstenot eh, kara noziedznieku procesus un apsolījusi īstenot arī proporcionālu sodu piešķiršanu. Tas attiec arī uz etniskajām minoritātēm, un etnisko minoritāšu jautājumu sakārtošana ir viens no galvenajiem prasību kopumiem sarunās. Daudz eh, darāmā ir arī izglītības jomā un minoritāšu valodās. Serbijai būtu jāgarantē visas starptautiskajās normās paredzētās tiesības. Vienlaicīgi nepietiek jau tikai ar labu likumdošanu. Likums Serbijā ir, un tomēr nepieciešama to realizēšana. Tas attiecās arī uz etniskajām minoritātēm. Paldies par jūsu ieguldījumu. Paldies! Paldies, komisārkungs! Tagad vārds padoms pārstāvim Kondersa kungam. Paldies, priekšādātājs kundze. Arī es gribu sveikt referenta autorus. Darbs ir ieguldīts liels, Makalister kungs un šķiet, ka debatas bija ļoti tādas aptverošas un izsmeļošas. Serbija ir panākusi visai lielu progresu, uzlabojot arī attiecības ar Kosovu. Makalister kungs, jūs runājāt par 23. un 24. nodaļas atvēršanu pārunās. Tas būs arī mans nolūks panākts, lai 23. un 24. nodaļa pēc iespējas ātrāk varētu tikt skatīta. Un mēs strādājam uh, darba grupās, lai panāktu vienošanos. Dažas dalību valstis sagaida straujāku procesu, straujāku progresu nacionālo mazākumu aizsardzībā, uh, un es ceru, ka serbu valdība to ņems vērā. Gribu norādīt, ka jāatrisina arī divpusējie jautājumi, kas vēl nav sakārtoti. Padome aicina Serbiju pātrināt reformu procesu, un daudz no jums arī runāja par Eh, problēmām korupcijas jomā, eh, krimināla vajāšanas sektorā un citos, bet ir jānovērtē, ir jāuzsver, ka pamatiesība ievērošana, tas ir jautājums, kur nav atkāpšanās, arī, piemēram, eh, čigāna aizsardzības, čigānu kā nacionālā mazākuma aizsardzības problēmātika, un tā tas pats sakāms arī par citiem nacionāliem mazākumiem Vairāki no jums pieminēja problēmas ar um, vārda brīvību, un es domāju, ka mums ir, tomēr progress ir sagaidāms arī šajā jomā. Un arī jautājumi sakarā ar kara noziegumiem vēl ir jārisina. Attiecību uzlabošana ar Kosovu ir augsti jānovērtē, un Serbija ir izrādījusi pretīm nākošu attieksmi. Par Kosovu mēs vēl runāsim šo pēcpusdienu. Daži no jums pieminēja ārpolitiku, Eiropas Savienības ārpolitiku un to, kā tā vērtē kandidātu valstu uh, politiku, cita starpā arī attiecības ar Krieviju. Uh, pārunu ietvarā ir atzīts, ka Serbijai ir jāpielāgo sava rīcība dažādās politikas jomās Eiropas Savienības politikai, seči saistībā ar 31. nodaļu. Runa ir arī par Eiropas Savienības noteiktajām sankcijām pret Krieviju. Un Es ceru, ka arī OECD dalība, vai šis process pavirzīsies uz priekšu. 23. un 24. nodaļa būs tiks skatītas kā viena no pirmajiem jautājumiem turpmākajās, turpmākajās pārunās. Un tas šobrīd būtu viss. Paldies! Paldies! Ministru kungs! A vitāt ezzel lezárom. Esmu saņēmusi rezolūcijas projektu, šīs debatas tagad ir beigušās, un